sēžu zālē, un eh, tas bija tikai savu veidu vingrinājums, savu veidu izmēģinājums, un eh, ir ļoti jauki, ka mēs atkal pēc tik īsa laika varam tikties. Pirmais eh, mūsu darba kārtībā izskatāmais jautājums ir viens no diviem Bernhārda Rapkaikunga ziņojumiem par pieprasījumu aizstāvēt Viktoru Uspaskiču deputātu imunitātu un privilēģijas. Šiem ziņojumiem nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un tā lēma politisko grupu vadītāji savā sēdē. Tātad eh, debatas eh, mēs esam uzsākuši un pirmais, pirmajam dod vārdu Rapkaikungam, kas ir referents. Paldies, prieksēdētāji kungs! Lūdzu, ļaujiet man eh, pateikt pāris vārdus par eh, iepriekšējo jau mūsu diskutēto jautājumu, pieminēto jautājumu par demagistras imunitātu un privilēģijām. Tātad vēlreiz vēlētos pateikt, ka par demagistras kungu debašu nebūs, mēs tikai balsosim. Un vēlētos pateikt arī to, ka viena procedūra, tas ir piektais eh, reglamenta pants, atsaucās uz šo jautājumu un uh, Prieksēdētājs. Jums, protams, ir taisnība. Un, protams, vajadzētu varbūt to deputātiem izskaidrot vēlreiz. Neviena politiskā grupa netieprasīja debatas par demagistras kunga imunitāti un privilēģijām. Un saskaņā ar Rapkai kunga teikto un ar reglamenta pantiem mēs tikai balsosim par magistras kunga imunitāti. Taču uz Paskiča kunga gadījumā Eh, Alde grupa vēlējās debatas, un tāpēc mēs organizējam debatas, bet demagistrs kunga gadījumā neviena politiskā grupa debatas nepieprasīja, un, kā jau es jums teicu, godātās dāmas un kungi, demagistrs kunga gadījumu par to mēs tikai balsosim, un tagad sākam runāt par. Eh, Viktoru Spaskičkungu imunitāti. Paldies, saka Rapkai kungs. Jā, es vēlējos paskaidrot situāciju. Uh, Runājot par Viktoru Spaskaču kungu deputāta imunitāti un privilēģijas, uz Paskaču kungam nav deputāta imunitāte. 2010. gada 7. septembrī Eiropas parlaments par to jau nolēma. Tātad pirms gada uz Paskaču kunga parlamentārā imunitāte tika atcel, atcelta un situācija tāda saglabājas vēl joprojām. Taču uz Paskaču kungs, balstoties uz jauniem pierādījumiem, ir pieprasījis atcelt šo parlamenta lēmumu un atjaunot viņa deputāta imunitāte. Es vēlētos jums atgādināt, ka Lietuvas varas iestādes ir izvirzījusi apsūdzības uz Paskačkungam. 2004 Un uh, viņš uh, kādu laiku ir bijis arī uh, savas partijas priekšsarātais un uh, no 2004. līdz 2006. gadam viņš uh, nebija šī parlamenta deputāts. Uh, Viņš bija Lietuvas seima deputāts, un Lietuvas seims savukārt eh, šo viņa imunitāti atsauca. Un tikai 2009. gadā viņš kļuva par Eiropas parlamenta deputātu, un tad viņš ieguva jaunu imunitāti. Un mēs viņu uzklausījām divās uzklausīšanās, un eh, līdz ar to viņš nevar teikt, ka viņam nebija iespējas pamatot savu situāciju. Priekšsēdētāji kolēģi, es nezinu, uh, Vai jūs pāska kungs ir vainīgs vai nevainīgs? Nu, viņš pats apgalvo, ka viņš nav vainīgs, es to nezinu, un tā arī nav man darīšana, tas nav mans uzdevums lemt par to. Par to ir jālemj tieslietu iestādēm dalību valstī Lietuvā. Mums ir jālemj tikai par to, vai ir kādi aspekti, kuru e, dēļ vajadzētu saglabāt viņa imunitāti kā Eiropas parlamenta deputātam, vai arī viņu vajadzētu pakļaut procedūrai, kas ir e, piemērojama jebkuram viņa valsts pilsonim. Būtībā ir divas iespējas. E, vai nu viņš tiek kavēts paust savu brīvo politisko pārliecību, vai arī eh, ar šīs procedūras palīdzību viņš eh, tiek eh, izsekots savu politisko aktivitāšu dēļ. Par to varētu padomāt, bet pēc uh, ilgstošiem apsvērumiem, pēc divām uzklausīšanām, pēc Lietuvas iestāžu aptaujāšanas mēs saprotam, ka tā viss nav. Un līdz ar to mēs neko citu nevaram darīt, kā vien atcelt viņa imunitāti. Uh, uz Paskih kungs ir vērsies arī Eiropas kopienu tiesā, vispirms pirmajā uh, instancē, kur viņš ir uh, apstrīdējis uh, lēmumu par imunitāti. Un, protams, ka Eiropas tiesa pieņēma šo viņa prasību, bet uh, otrajā skatīšanā šī prasība tika noliegta. Uz Paskih kungs uh, ieradās atkal. Viņš sacīja, ka ir jauni fakti, ka ir parādījušies dokumenti Wikileaks. Un uh, līdz ar to viņš vēlējās, lai viņa situācija tiktu pārskatīta un atsauca savu prasību no tiesas. Un, uh, jā, viņš ir atsaucis tātad savu prasību no tiesas un uh, Mēs uh, esam sarīkoši jaunu uzklausīšanu ar jauniem faktiem un nonācām pie jauna rezultāta, kas varbūt ir būtisks procedūrai pašā Lietuvā, bet uh, ne imunitātes atcelšanai šeit. Tātad mēs esam vairākās uzklausīšanās un sēdēs uh, debatējuši un nonākuši pie secinājuma, ka nav citas iespējas. Te mēs nelēmjam par vainīgumu vai nevainīgumu, bet uh, mums ir vienkārši jālemj par to, vai šeit ir piemērojama kāda izpausmes ierobežošana vai politiska izsakošana, un eh, vai uh, šī imunitātes eh, atcelšana ir saistīta ar šiem aspektiem. Bet eh, atbilstoši manam atzinumam mēs paliekam pie tā, ka imunitāte paliek atcelta. Paldies, referentkungs. Politisko grupu vārdā, eh, Tautas partijas politiskās grupas vārdā kolēģis Tadeušs Vievka. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, man ir tas gods darboties juridiskajā komitejā un esmu tajā darbojies jau septiņus gadus. Un eh, šajā laikā mēs esam izskatījuši veselu virkni deputātu imunitātes atcelšanas gadījumu. Vēlētos kolēģiem atgādināt, un tajā skaitā arī to, ko teica Rapkai kungs, tikai vēlētos vēlreiz to atkārtot. Tātad Eiropas parlaments atšķirās no citu valstu parlamentiem, dalību valstu parlamentiem ar to, ka Eiropas parlamentā ir strikti atrunāti noteikumi deputātu imunitātei un, piemēram, saskaņā ar šiem noteikumiem. Deputāta imunitāti var aizstāvēt un paturēt tikai tad, ja konkrētā piesvedība ir saistīta ar deputāta mandātu Eiropas parlamentā, un e, es e, vēlētos uzteikt uz Paskiča kunga darba Eiropas parlamentā, un tomēr mums EPP grupā ir bijušas ārkārtīgi garas debatas, un, protams, e, iejušanās uz Paskiča kunga situācijā ir viena lieta un tomēr likums ir spēcīgāks. Ņemot vērā to, ka šī situācija tiešā veidā nav saistīta ar Viktoru Uspaskiča kā deputāta darbu Eiropas parlamentā, tad nav nekāda vajadzības uh, atcelt imunitātes atsaukšanu. Un es vēlētos jums tikai atgādināt to, ka Pirms eh, gada, vairāk kā pirms gada, Eiropas parlaments eh, atsauca uz Paskeča kunga imunitāti. Mēs uzskatām, ka lēmums bija pareizs. Un tagad eh, Vatsona kungs Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, uz Paskeča kungs ir rets fenomens Lietuvā. Krieviski runājoši, kas ir daudz sasniedz politikā un ekonomikā. Citas politiskās partijas, kurām nepatīk viņa panākumi, ir uzsākuši tiesvedību pret viņu, un man personīgi tā lietas kā, liekas kā atmaksa. Runiet par viņa partijas uh, grāmatvedības kontu nodošanu tiesvedības iestādēm. Raugoties uz viņa imunitāti ar pirmo acu uzmetījumu, tad liekas, ka lieta ir pilnīgi skaidra un imunitāte ir jāatsauc. Bet tā kā uz paskeča kungs pārsūdzēja šo lēmumu. Ne tikai Rapkaikunga pieminētais eh, Vikalīgs gadījums, un arī Brazauskas kungs ir teicis, ka nevajadzētu apvainot savus kolēģus tikai tāpēc, ka tie ir kolēģi, kas mums nepatīk. Bet arī tagad Lietuvas prezidents Atamkus ir apgalvojis to, ko citi jau sen zināja, ka pirms pieciem gadiem drošības sargājošās iestādes piespieda prezidentu uzsākt tiesvedību pret mūsu kolēģi, un tāpēc šajā komitejā pieci deputāti balsoja par Uspaska kunga imunitātes saglabāšanu. Es vēlētos pateikt, ka Uspaskačs kungs ir kļuvis par politiski motivētas atmaksas mērķi, un es vēlētos, lai kolēģi šodien balsot par viņa imunitātes atjaunošanu. Paldies! Next speaker. Nākamais runātājs ir Valdemārs Tomaševskis no konservatīvo un reformistu politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Jautājums ir ļoti sarežģīts, bet no otras puses tas ir arī skaidrs. Ir skaidrs tas, ka uz pās Liberatski kungs ir kļuvis par upuri uh, politiskās izreikināšanās procesā, un referents atspoguļo pašreizējā valdošā vairākuma uh, uzskatus Lietuvā. Taču ir skaidrs, ka šie cilvēki ir tie paši, kas mēģina uh, panākt uh, uz Pāskiča kunga atkāpšanos no politikas. Situācija ir sarežģīta, un tieši tāpēc uh, balsošana noritēja tieši tā, kā tā noritēja. Ir skaidrs, ka Tautas partijas politiskā grupa uh, savā balsojumā tik ietekmēt no tā, ka Landsberģa kungs ir iesaistīts šajā lietā, bet uh, bolševismam nevajadzētu valdīt Eiropas parlamentā. Un šis ir acīm redzam politisks gadījums, un mana grupa balsos par uz Pārskiča kunga imunitāti. Paldies sociāldemokrātu vārdā. E, pats referents, Rapkē kungs. E, jā, uh, nu tā kā tagad notiek, ir jāsaka, ka vairākums komitejā uh, pirmo reizi vai otro reizi ir lēmuši nepareizi, es nevaru spriest par to, kāda ir uz Paskiča kunga loma Lietuvas politiskajā dzīvē. Tā nav mūsu mm, lieta, tā nav ne mana lieta, ne jūsu. Mums ir jālem par to, vai, vai mm, viņam piemērotā procedūra ir godīga vai nē. Un Tomaševska kungs ar jūsu piezīmi par bolševismu, nu lai nu vienreiz paliek. Jo Šeit uh, nav runa par uh, kaut kādas taisnības atrašanu, par, nu, par tā noskaidrošanu, vai Spaskičkungs ir vainīgs vai nē, bet drīzāk par to, vai viņam ir uh, vai viņš ir kļuvis par uh, politiskās uh, izpausmes brīvības ierobežošanas upuri vai izsakošanas upuri, bet acīm redzam, ka tā nav. Un līdz ar to es varu ierosināt vien to, lai jūs, uh, kā plenārsēdz dalībnieki, Piekristu. Paldies. Un uh, līdz ar to es arī noslēdzu šo kopīgo debati. Balsošana notiks rītdiena pusdienlaiku. Nākamais darba kārtības punkts ir būtisks mums visiem. Tā ir sagatavošanās mm, Eiropa padomas 8. un 9. decembra sanāksmei. Un šī sanāksme ir ļoti. Uh,